Pēdējais eh, mūsu darba kārtības punkts ir mutisks jautājums komisijai par eh, Svalbārgas arhipelāgu un tā zvejas resursiem. Un tagad es dodu vārdu eh, deputātam Valensam uz piecām minūtēm. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ubolewam, że... Paldies, priekšsādātāji. Žēl, ka komisāra Damanaki nav klāt. Bet uh, zivsaimniecības komitejas uh, vārdā uh, es gribu pateikties jums uh, par šīs diskusijas organizēšanu, par uh, Svalbāras arhipelāga juridisko statusu un tās zvejas resursiem. Mēs sagatavojam jautājumus komisijai. Šie jautājumi skar visai uh, Uh, sarežģītu, pat bīstamu problēmu. Runa ir par uh, Krievijas rīcību. Krievija pārņem um, zvejas tiesības. Ir parakstīts uh, savulaik Svalbāras uh, uh līgums uh, par nediskrimināciju šajā zivsarnicības aizsardzības zonā. Uh, 77. gadā. Norvēģija vienpusēji pasludināja uh, šo zivsaimniecības aizsardzības zonu un apgalvo, ka Špitsbergenes līguma noteikumi par nediskrimināciju šajā zonā nav spēkā. 2010. gadā Norvēģija un Krievija Murmanskā parakstīja līgumu par jūras uh, robežlīniju uh, Barenca jūrā. Un līdz ar to daļa no Svalbāras ūdeņiem eh, ir nonākusi uz austrumiem no robežlīnijas. Norvēģija un Krievija sadarbojas um, Norvēģijas un Krievijas zvejniecības komisijā, uh, pārvaldot Barences, Barenca jūras zivju krājumus. Un uh, tas ir novedis pie zvejas iespējas apropriācijām uh, par sliktu dalību valstīm. Ir svarīgi, lai komisija veiktu pasākumus attiecībā uz Norvēģiju. Bez Eiropas Savienības rīcības Norvēģija visas uh, zvejsaimniecības lietas kārtos pēc pašas ieskatiem, neievarojot līgumus. Tagad mūsu jautājumi. Pirmais. Mēs gribētu zināt, vai komisija uzskata, ka dalību valstīm, kas ir parakstījušas 1920. gada Špitsbergenas līgumu, ir pieejamas vienlīdzīgas zvejas tiesības Svalbāras uh, zivsaimniecības aizsardzības zonā. Otrais jautājums. Kāda ir komisijas nostāja uh, attiecībā uz Svalbāras uh, aizsardzības zonas daļas juridisko statusu, kas atrodas uz austrumiem no Murmanskas līnijas? Vai šī uh, zonas daļa ir uzskatāma par starptautiskajiem ūdeņiem ārpus uh, Krievijas uh, ūdeņiem, vai tagad tā ir Krievijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas daļa? Trešais jautājums. Ja Eiropas Savienības zvejnieki ir zaudējuši savas tiesības zvejot uz austrumiem no Murmanskas līnijas, vai komisija uh, apsver iespējas pieprasīt par to kompensāciju. Ceturtais jautājums. Kāda ir komisijas nostāja attiecībā uz tiesiskumu jautājumā par to, ka Norvēģija ir nodevusi Krievijai atbildību par daļu no uh, Norvēģijas uh, ekonomiskās zonas Barenca jūrā. Un visbeidzot, vai komisija ir plānojusi 14. gadā piedalīties apvienotās Norvēģijas un Krievijas zvejniecības komisijas sanāksmē? Varbūt komisija ir plānojusi kaut kādā citā veidā vērsties pret Grenlandes poltus un jūras asaru nozvejas kvotu piesavināšanos Barents jūrā. Grazie, la parola al komisāru Potočniku. Paldies, komisāra kungs. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie parlamenta deputāti. Es gribētu sniegt atbildi kolēģes komisāras Damienāki vārdā, kura diemžēl nevarēja ierasties šajā sanāksmē. Vispirms es gribu pateikties Valesa kungam par to, ka viņš ir pievērsis uzmanību šiem svarīgajiem jautājumiem. Gribu pasvītrot to, cik šīs jautājums ir jūtīgs, jo tas skar startautiskās likumdošanas delikātus aspektus un skār mūsu attiecības ar Norvēģiju, kas gan tagad, gan pagātnē ir bijis mūsu svarīgākais partners gan zivsaimniecībā, gan citās jūr, jūrlietu jomās. Eiropas Savienības nostāja vienmēr ir bijusi tāda, kas eh, dalība valstis, kas ir 20. gada eh, Špitsbergenas līguma dalībnieces, izmanto vienlīdzīgas tiesības eh, piekļuvējušajā līgumā attiecībā uz zivsaimniecību pieņemot Norvēģijas piedāvātos noteikumus, piekļuve Svalborgas sūdeņiem ir jānodrošina nediskriminējošā veidā, balstoties uz zinātniskiem atzinumiem, ko respektē visi interesētās puses. Attiecībā uz godējumā deputātā jautājumu nav noteikts Eiropas pagaidām savienības nostājas. Murmansk-Line for fisheries. Murmanskas demarkācijas līnijas jautājumi vēl aizvien tiek skatīti dažādos komisijas departamentos. Un visbeidzot, komisijai nav zināmas procedūras, ar kurām Krievijas, Norvēģijas kopīgā zivsaimniecības komisija darbojas, tas ir divpasīgs, divpusējs nolīgums, un komisijai nav nolūka piedalīties tā sanāksmēs. Komisijai nav zināmas nekādas apropriācijas Grenlandes paltusam vai jūras asarim šajā jomā, tai nav šādu ziņu. Grazie, orāļu. Paldies. Un tagad runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms no Eiropas Tautas partijas Karmena Frāga uz divām minūtēm. Gribu apsveikt Valesas kungu par šo iniciatīvu, lai netiktu aizmirstas mūsu tiesības uz eh, zveju Svalbārdā, jo nekas nav skaidrs, kā mēs to redzam arī šovakar. Gribētu jautāt komisijai vai nesenās sārunas, lai pārskatītu zivsaimniecības nolīgumu ar Norvēģiju, ir bijušas vai iecerētas sarunas, lai uh, uzlabotu nozvejas ja, situāciju Svalbardā un arī mainītu mūsu mencu nozvejas uh, kvotas uh, pretī dodot atsacīšanos no citām uh, nozvejas kvotām. Un tāpat no tā uh, būtu atkarīgas tiesības citām uh, flotēm. Gan dalībvalstis, gan komisija uzskata, ka Norvēģijas interpretācija Parīs nolīgumam mm, bija pret startautiskām tiesībām un jūras tiesībām, un es gribētu, no kurienes ir cēlusies šī iniciatīva, lai pārskatītu kvotas Svalbardas nozveģai, un vai komisija to ir apspriedusi ar dalībvalstīm iepriekš, un vai ir mandāts eh, vest vai piedalīties šādās sarunās. Gribu norādīt, ka nepiekāpīgā Norvēģijas nostāja ir tāpēc, ka komisija nav Parīzes līguma parakstītāja, tāpēc tā vest sarunas tikai ar dalībvalstīm. Tādējādi komisija nevar diskutēt par kvotām divpusēji, tāpēc gribētu, lai komisija atbildētu uz visiem šiem jautājumiem, ko es nesen izskanēju pēdējā sarunās ar Norvēģiju un kas ir izraisīja neizpratni gan dalībvalstīs, gan zilsaimniecības nozarē. Paldies, priekšē! Grācie grupo. Liels paldies! Tagad Alde politiskās grupas vārdā Galager kungs. Paldies priekšstādātāji! Es gribētu pateikties kolēģiem par šo jautājumu. Eiropas Eh, Savienība konstatē, ka Norvēģija īpaši mūs atbil, atbalstīja, kad Eiropas Savienība vēlējās iegūt novērotāju statusu Arktiskajā padomē. Eh, mums bija laba sadarbība attiecībā uz Svalbāras arhipelāgu. Eh, mēs sadarbojamies vīdes jomā, klimata pārmaiņu jomā, pētniecībā. Es pats to piedzīvoju arī pagājušajā gadā bet nepieciešams padarīt zvejas resursus un jūras resursus šajā zonā pieejamākus. Zvejas tiesību jautājums ir ļoti jūtīgs un svarīgs. Un svarīgi ir arī precizēt juridisko situāciju arhipelāgam. Norvēģijas valdība um, atsaucās uz līgumu, kas nodrošina nediskriminējošu attieksmi pret Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tagad mums vajadzētu par to diskutēt, jo Norvēģijas valdība premjerministra vadībā ir gatava aktīvi sadarboties uz, ar Eiropas Savienību un vēlas stiprināt saites, kas eksistē Šī sadarbība jau pastāv. Mēs visai veiksmīgi pārvaldam zivju krājumus uh, Ziemeļatlantijas okeānā. Bet gribu pateikties Valensa kungam par jautājumu sagatavošanu un paldies arī uh, komisāra kungam par centieniem atbildēt uz šiem jautājumiem. Lielas paldies! Tagad uh, Levenis kundze zaļo vārdā. Paldies priekšsēdātāji, komisāru kungs! 2012. gada septembrī arktiskais uh, lēdājs ir sarucis. Un uh, šī situācija uh, tāda attīstījusies kopš 81. gada. Ledus kādreiz nosedza visu, nu, gandrīz visu Svalbāras arhipelāga zonu, bet jūs redzat, ka tagad šie Uh, ledāji uh, sarūk un uh, tas ietekmē gan naftas ieguvi, gan zvejniecību. Protams, var dažādi interpretēt 1920. gada Špitsbergenes līgumu, bet mani satrauc ne tikai zvejnieku nāciju intereses. Mums ir e, jāsaglabā jūras resursi, kas bija ledus aizsargāti tūkstošiem gadu, un tagad šīs ekosistēmas ir apdraudētas. Norvēģija, protams, spēlē šeit īpašu lomu. Šonedēļ Grenlandē e, notiek e, arktisko nāciju sanāksme Kanāda, Dānija, uh, un ASV cenšas pārliecināt Krieviju un Norvēģiju izveidot moratoriju uh, par zveju arktiskajos ūdeņos. Norvēģija to īpaši nevēlas, un jāsaka, esmu par to pārsteigta. Norvēģija ir mūsu kaimiņu valsts, Zviedrijas kaimiņu valsts. Un ja Norvēģija neuzņemsies atbildību par zvejas resursu aizsardzību, Svalbāras arhipelāgā un uh, ūdeņos ap to. Tas smagi ietekmēs visus. Un svarīgi būtu parakstīt uh, šo zvejas moratoriju un vajadzētu panākt, lai Norvēģija neatbalstītu Krieviju šajā jautājumā. Grazie, honorevole. Liels paldies. Patrānu kundze. Senhora Presidente, Senhor Comissário, o estatuto legal. Priekšsēdētā komisāra. Juridiskais noregulējums proti pieeja šai salu grupai. Situācija tāda, ka Norvēģija faktiski ir eh, vienpusēji lauzus līgumu. Un uh, ir eh, norobežojusi jūras teritorijas Barents jūrā ar Krieviju. Tas ir negatīvu atstāja ietekmes Eiropas Savienības dalībvalstiem, jo Eiropas Savienības dalībvalstī ir eh, leģitīmas prasības, ir runa par eh, zvēniecības tiesībām, ir runa par zīvu krājumam, tie ir kopēji krājumi, un situācija tāda, ka Eiropas Savienības eh, dalībvalstīm jāatkāpjas par labu trešajām valstīm. Esam to pašu novērojuši arī citos jautājumos. Atkal parādās trešās valstis, kas vienpusēji īsteno kaut kādus pasākumus un neņem vērā daudzpusējos noliekumus. Tas apdraud resursus, apdraud ilgspējību un sektora konkurences spēju. Tas sakropļo konkurenci. Tā ir negodīga. Šī situācija ir tiešām ļoti negatīva dažām dalībvalstīm, tādēļ ir nepieciešams, lai komisija rīkotos proaktīvi un iztenot atbilstīgus pasākums, lai atrisinātu šo problēmu. Komisija šeit nevar, nedrīkst mērīt ar eh, devējādu mērauklu. Tā nedrīkst būt eh, ļoti ierobežojuši uz iekšpusi un ļoti pielaidīgi uz ārpusi. Mums ir jārīkojas eh, ļoti konsekventi. Protams, ka mums ir arī savi iekšēji noteikumi, tiem arī ir jābūt spēkā. Kaut galā runa ir par to, kā panākt taisnīgumu un vienādu attieksmi. Pirmais solis, lai atrisinātu šo problēmu, ir tāds, ka komisija nākamajā sanāksmē kopīgajā zilsāmniecības komisija uzaicināt arī Norvēģiju un Krieviju, lai komisija varētu aizstāvēt arī Eiropas Savienības tiesības un Eiropas uh, zvejniecības flotes uh, likumīgās intereses. Paldies! Nu, uh, Lielas paldies! Neviens nav pieteicies runāt brīvā mikrofona procedūrā, tāpēc došu vārdu komisāram. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies! Godatie deputāti! Es varu tikai atkārtot, ka mēs labi apzināmies, um, kā 2010. gadā noslēgts Murmanskas līgums un kas uh, ir izbeidzis ilgstošu strīdu starp šīm divām valstīm par um, uh, jūras robežu Barents jūrā. Uh, Komisija pašlaik pēta, vai e, šī jaunā jūras robeža ir negatīvi ietekmējusi mūsu zvejas iespējas e, Svalbāras ūdeņos un vai būtu jāpiemēro e, jūras konvencijas noteikumi vai citas starptautiskās tiesības. Kas attiecās uz kvotām, Jāsaka, mēs neesam informēti par Grenlandas poltusa un jūras asara kvotu piesavināšanos šajā reģionā. Daudzi jautājumi, kas tika uzdoti, arī Fragas kundzes jautājumi, protams, tie ir ļoti uh, svarīgi, bet tie ir arī detalizēti, un tā, ka tas nav mans atbildības lauciņš, es šodien nevarēšu uz tiem uh, tik detalizēti atbildēt, bet es visus jautājumus nodošu Damanāki kundzei un ceru, ka viņi jums varēs atbildēt. Tāpat gribētu pievērst jūsu uzmanību zaļo uh, politiskās grupas uh, uh deputātes uh, uh, teiktajam. Jā, mums jāparūpējas par uh, Ārktikas uh, uh, ekosistēmu uh, saglabāšanu. Es pats pirms dažiem gadiem apmeklēju Svalbāras arhipelāgu, kad biju vēl zinātnes un pētniecības komisārs. Mums tur ir arī pētniecības apgabals, kur strādā daudz starptisko zinātnieku, un tā ir ļoti uh, skaista teritorija un labi aizsargāta. Grazie, komisār. Paldies, komisār. Diskusija ir no pabeigta. Nākošā sēde notiek rīt, ceturtdien, 27. februārī no 8.30 līdz 14. darba kārtība ir publicēta un pieejama. Eiropas parlamenta tīmekļu vietnē. Un